Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, alors, je voudrais d'abord euh, prier. Dargie kolēģi, vispirms atvainojos, ka mums nācās aizkavēt sanāksmes sākumu, bet bija vairākas izmaiņas programmas, kas pieprasīja mūsu sanāksmes laiku saīsināt, kas kopumā ir labi, bet to mēs uzzinājām tikai vakar un attiecīgi varējām jūs brīdināt samērā vēlu. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Jūs redzējāt darba kārtības projektu jau kobu ziņās. Man ir daži precizējumi. Pirmkārt, par balsojumu par budžeta priekšprojektu par tā, tām Eiropas parlamenta budžetam, kas ir Salvador Garrīgas ziņojums. Šo balsojumu mēs atliekam, jo birojs vēl aizvien nav pieņēmis savu tāmas projektu. Attiecīgi referents ir budžeta komitejas rīcībā, lai informētu par to, kāda ir pašreizējā situācija, un šodien pēc pusdienā ko, koordinatori to varēs apspriest pēc rīta sanāksmes. Turklāt esam iekļāvuši darba kārtībā pētījumu, kas attiecas uz veidu, kā dalībvalstis koordinē un izmanto maksājumus Eiropas budžetā ar nacionāliem budžetiem, ar diviem līdz referentiem Žanliku Deānu un Annu Jensenu. Šī prezentācija nenotiks, jo viņu saņemtie dokumenti nav apmierinoši un neatbilst prasībām. Turklāt mūsu šarmantā Eidera, kas ir referente par 15. Eh, gada budžetu, labprātāk vēlētos savu jautājumu skatīt pēcpusdienā un nevis no rīta. Un visbeidzot abi referenti par 14. gadu Anna Jensen un 15. Eidera vēlētos uzdot komisijai un padomēji mutisku jautājumu no mūsu budžeta komitejas puses pēc uzklausīšanas, kurā uzklausījām Levandovski un Georgijevu pār situāciju ar maksājumiem Eiropā, situāciju kopumā un konkrēti attiecībā uz humāno palīdzību. Turklāt pēc šīs dubultās uzklausīšanas komisija paziņoja par ārkārtas palīdzību 11 miljārdu eiro Ukrainai. Un šīs palīdzības sadalījums tomēr ir ar daudzām jautājuma zīmēm. Jūs visi saņēmāt mutiskā jautājuma projektu, kas vakar tika izsūtīts deputātiem. Un šodien pēcpusdienā notiks viedokļa apmaiņa par šī mutiskā jautājuma saturu. Un visbeidzot, citas izmaiņas darba kārtībā. Anna Jensen nevar būt klāt šorīt un lūdza viņas jautājumu par korektīvo budžetu numur 1 2014. gadam skatīt eh, pēcpusdienas sākumā un attiecīgi otrādi Inge Gresle, kur smaidīgi sēž pirmajā rindā, vēlējās savu 17. un 18. punktu no pēcpusdienas pārcelt uz rītsēdi. Vai Heidar grib ko komentēt? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jūs zināsit, ka priekšsēdētājs vienmēr ir tas, kurš apsveic dzimšanas dienās un īpašos gadījumos, un tā kā esmu birojā kopā ar viņu, gribu apsveikt viņu saistībā ar viņā neseno tēva godu, vēl jau vairāk tāpēc, ka Spānijā mēs drīzumā dzīvēsim tēva dienu gribu novēlēt eh, visu to labāko un lai ir mierīgas naktis, lai bērniņš nemodina un lai viss norit labi. Paldies, Eider! Jūtos aizkustināts par šo personisko kom komplimentu. Tik tiešām es jau tu drīzāk tuvojos uh, Ehm, vecstāvu vecumam, bet maniem septiņiem mazbērniem ir uzradies onkulis, kuram ir eh, astoņas dienas šobrīd. Tā tik tiešām ir liela laime dzīvē un ik viens ģimenē zina, ka ir daudz lielāka laime iespējama nekā mūsu darbības politikā. Tomēr atgriežamies pie politikas. Paldies vēlreiz Eiderai un arī mēs visi vēlam Eiderai drīzumā iepazīt šo pašlaimi. Man grib paust savu apbrīnu viņai, jo viena lieta ir tēvam piedalīties dzemdībās, būt kopā ar savu sievu, kas ir kļuvusi par māmiņu pēc dzemdībām, un cita lieta ir kļūt par māmiņu. Bet eh, mūsu Tas bija mūsu pirmais darba kārtības punkts. Otrais - priekšsēdētāji paziņojumi. Lielākā daļa jau ir izlasāma kobuņūs. Vēlos papildināt ar dažiem svarīgiem datumiem. Jūs zināsit, ka starplaikā no vēlēšanām 25. maijā un jaunā parlamenta stāšanā amatā 11. 1. jūlijā mums ir budžeta komitejas ārkārtas sanāksme, lai uzklausītu budžeta komisāru, kurš ar mūsu izveidoto tradīciju prezentēs 15. gada budžeta projektu, kuru kolēģija būs pieņēmusi pirms e, komisija to prezentēja sabiedriskai domai. Sākotnēji komisija ziņoja, ka tas notiktu 4. jūnijā, un tagad tas ir e, pārcelts nedēļu vēlāk. Un notiks trešdienā 11. jūnijā, kad kolēģija pieņem šo projektu un pēcpusdienā, pareizāk sakot, jau rīta e, cēliena otrajā pusē mums būs ārkārtas sanāksme šajā sakarā. Tā kā tā būs mūsu pēdējā sanāksme, mēs kopīgi atzīmētu piecus kopīgos darba gadus. Apliecinot eh, cieņu visiem tiem, kuri piedalījušies šajā darbā, arī atminoties atsevišķus grūtākus brīžus, tā skaitā tos, ko piedzīvojuši ir mūsu kolēģi savās dzīvēs, ar taiskaitā kolēģiem no citām institūcijām, ar kurām mēs esam sadarbojušies šajā periodā. Tātad paredzēt sev laiku ne 4. bet 11. jūnijā, taiskaitā, lai arī iedzeltu šampanieša glāzi, apsveiktu jaunievēlētos un atvadītos no kolēģiem, kuri jaunajā sasaukumā vairs nestrādās tie būtu paziņojumi. Trešais punkts - mūsu protokola no 4. mārta apstiprināšana. Ja līdz sanāksmes beigām iebildumi nebūs, tad uzskatīsim šos protokols par apstiprinātiem. Un, ja attiecīgā persona ir klāt un šī persona ir klāts, un tas ir mūsu kolēģis Dardēns, ka mēs varētu sākt ar 7. un 8. darba kārtības punktu. Merci, prezident, je serai relatīvi. Paldies. Priekšsēdētā izteikšos samērā īsi. Eh, domāju, ka šeit ir divas mobilizācijas. Pēdējās mūsu sasaukumā viena no tām attiec uz Itāliju, kas pieprasa 3 miljārdus, lai atbalstītu uh, 1146 um, no darba atlaistos, tas ir balstotos uz iepriekšējo regulu un uzņēmumu, kas uh, sasniedz 500 atlaistos četru mēnešu laikā. Otrā mobilizācija attiecas uz 1 miljonu 900 eh, tūkstoši eiro, arī lai atbalstītu uh, 285 strādājošos Andalūzijā arī tas ir eh, eh, globalizācijas ietvaros un atbilst eh, iepriekšējai regulai. Paldies! Mēs esam uzaicinājuši nodarbinātības komitejas referenti Morēnu Šārtjē piedalīties mūsu debatēs, viņa vēl nav ieradusies. Un viņa pied, jāpiedalās arī monitoringa grupā, kas notiks pēc, bez, bez kavēšanās pēc tam. Bet pagaidām, vai ir jautājumi un iebildes par re, referents sacīto? Tādu nav. Tādā gadījumā atgādinu, kā mēs strādājam iep... vecās sistēmas ietvaros, Par termiņiem. Grozījuma termiņš 24. marts 12. Balsojums to darbinātības komiteja 18. martā, budžeta komiteja 1. aprīlī. Domājot, ka aprīlī to varētu pieņemt plenārsēdē. Tas attiecas gan uz vienu, gan otru tematu. Tātad Itālijas un Spānijas projektiem. Paldies, un tagad eh, piedāvāšu Ingei izklāstīt 17 eh, un 18 punktus. Jā, es tad sākšu ar politiskajām partijām. Ziņojums par situāciju. Mums bija 4. martā ēnu referentu sanāksme, un tajā mēs uh, vienojāmies, ka mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk eh, eh, vienoties ar padomu, būtu par daļu no risinājuma, nevis daļu no problēmas. Iepriekšējā trešdienā tikšanās, kas bija paredzēta Strasbūrā, lidojuma problēma dēļ bija jāceļ. Es tad centos rītdien pēcpusdienu paredzētajā sēdē, eh, centos ar epas palīdzību pirms tam pēc iespējas vienoties lielākā daļa šeit nav strīdīgs, lielākoties tajā atbilst AFCO tekstam. Te jautājums vienīgi ir par kontrolēm. Mēs esam atraduši arī risinājumu. Ir ārēji revidenti, kas tiek piesaistīti, kā tika prasīts diemžēl padomē nav darījusi zinām mums savu nostāju, līdz ar to viņiem nav arī mandātu šobrīd, rītdien paredzētā sanāksme būs tikai viedokļa apmaiņa tādējādi. Katrā ziņā neformālā ziņā starp trim iestādēm mēs varēsim panākt vienošanos, un 25. martā korepērā to varētu apstiprināt, tāda ir vismaz mana vēlēšanās, mēs esam darījuši visu iespējamo eh, lai tas tā notiktu. Tas viss ir ievirzījies labā gultnē. Ko es nevaru teikt par otru dosijē? Es vienkārši turpināšu priekšsēdētājā. Ja? Alain? E, labi, tad es turpinu. Otrs dosijē. Jautājums par e, Eiropas e, infrastruktūras savienošanas instrumentu. Tas joprojām bloķēts ir padomē. Vakar vakarā man bija neformāla saruna ar Grieķijas vēstnieku, Grieķijas padoms priekšsēdētāju un ģenerāldirektoru Žonu Žānu eh, mēģināja pārunāt, kā to risināt. Joprojām ir atvērts jautājums par to, uz, uz cik gadu periodu šādu līdzekļu pārnes varētu notikt, kādas procedūras varētu tikt izmantotas un tā tālāk. Tā kā šeit vēl viss ir atvērts es vēlētos vienoties ar padomu, bet tad padomai ir jāpaiet soli pretī. 178. pāntā mums ir paredzēta papildus elastība maziem vidējiem uzņēmumiem, un ja šādas elastības nebūtu, tad tas tiešām būtu ļoti žēl. Mēģinu darīt, ko varu, bet eh, jāsaka, ka jā, eh, padome pa, paliks pie savas pašreizējās nostājas, tad eh, šajā instrumentā paredzētie līdzekļi paliks lielā mērā neizmantot, bet eh, tas būtu žēl, jo mēs taču vēlamies modernizāciju. Un tad tas nozīmētu, ka valstu un valdību vadītāju vārds eh, viņu pašu valdībām neko nenozīmē. Nu jau viņi labu laiku bloķē šo pasākumu valstu finanšu ministrijās, nu, Acīm redzot, eh, viņiem tāda situācija apmierina. Esmu interesēta turpināt šī risinājuma meklēšanu. Un būtu labi, ja padomu saprast, ka tā jau ir nauda, kas viņiem ir domāta. Mēs vienkārši vēlamies savādāku Eiropu. Un beigās eh, padome zāģē zarus, kur paši sēž. Es nesaprotu īsti šo situāciju. Nu, varbūt tas tā arī paredzēts ir, bet, nu, katrā ziņā šo vakar ir paredzēta tikšanās. Varbūt, ka mēs varēsim uh, atrast veidu, kā tas varētu virzīties tālāk. Nu, katrā ziņā uh, rītdien ir uh, pats pasākums, un es ceru, ka pēc tam mēs varēsim dot zaļo gaismu. Paldies! Merci Inge, c'est très clair. Paldies Inge, viss skaidrs ir Dominiks Rikē tagad grib izteikties. Paldies priekšsēdētāji, es izteiktos kā referents par Connecting Europe, jo pēc tam, kad es iepazinos ar Ingas pieminētajām grūtībām, gribētu sacīt, ka padoms nostāja attiecībā uz finanšu regulu šī instrumenta sakarā pamatīgi groza pieņemtos noteikumus un Atgādinu, ka padomi jau atkāpās krietien atpakaļ skaitļu ziņā no 50 līdz 33 miljardiem mazinot, neraugoties uz parlamentu prasībām paturēt eh, augstāk kredītu līmeni. Šis temats ir visai strateģisks. Es gribu pasvītrot to, ka padomas nostāja finanšu regula ziņā pamatīgi apdraud esošo instrumentu. Šeit nav runa tikai par tehnisku jautājumu finanšu regulā, bet mums ir jādomā, kā rīkoties, jo šeit ir ievērojams samazinājums un kā mēs varam saglabāt eh, nepieciešamo elastīgumu. Jo tā kā šeit ir runa par eh, daudz kādu finanšu schēmas struktūrāliem elementiem un, piemēram, par Connecting Europe, eh, ja nebūtu situācija mainīta, Un tagad termiņi ir paredzēti savādāki, lai eh, taču padome ir samazinājusi šos termiņus un eh, kopā tas viss projektu anulē. Vispārīgā veidā tas pierāda to, kā padomes vēlas atgriezties pie piešķirtajām summām. Un ne tikai mūsu rīcībā ir finanšu ietvars, kas ir mainīts, bet nav pieļaujams tas, kā tiek izmantoti finanšu noteikumi attiec, patvarīgā veidā attiecībā uz budžeta instrumentiem. Es arī esmu uzrakstījis šajā sakarā vēstules, kas taču grib pasvītrot to, cik eh, situācija ir smaga ne tikai ar finanšu regulas problēmu. Un man šķiet, ka padomas līmenī ir visai nepiemērot riķinā. Ris, eh, visai nepiemēroti risināt situāciju. Tā, tad visa šī situācija kopumā vēršas samērā smagi. Paldies, turpina priekšsēdētājs vai. Tas nozīmē, ka mums neizdosies panākt vienošanos līdz sasaukuma beigām. C'est encore un moyen pour le Conseil varētu, eh, tas būtu kāds eh, līdzeklis padomē panākt savu. Jā, tur, saka priekšsēdētājs, šeit arī ir problēma. Paldies. Citu runātāju nav. Paldies Ingei. Un ļoti labi, ka Inge ir mūsu referente par šo ļoti svarīgo jautājumu. Un tagad es aicinu pāriet uz pie desmitā punktā monitoringa grupa par fondu palīdzībai defavorizētām personām. Un finansējumu 2014. gadā. Jūs zināt monitoringa grupas principus, un mums tā ir iespēja arī citiem budžeta komitejas locekļiem, apmainīties ar viedokļiem, ar personām, kas atbild par šo programmu Eiropas komisijā. Man tika ziņots, ka no komisijas ir klāts gan agrī, gan eh, no eh, amplua, gan budžeta direkcijas, ka nodarbinātības ģenerāla direkcija ir nosūtījusi Andrijānu Sukovu Toševu, kur ir klāt. Sveicu jūs un dodu eh, t, arī Emanuela Gijonova, polit, politikas amatpersonu, lūdzu ieņemiet vietas pirmajā rindā, tālāk seršlegāls, kas ir koordinators starp institucionālām sadarbībām, un Patriks Mālēzā, kurš ir darba grupas vadītājs. Agrī ģenerāla direkcija pārstāv Patriks Šabalšs, viņam ats market officer, budžeta ģenerāla direkciju pārstāv Katažina Rupska. Kura arī ir klāts, un Letisija Gerlī budžeta asistente. Sveicam jūs! No kas jūs, kas ir komisijas pārstāvi. Tālāk mēs esam uzaicinājuši nodarbinātības komitejas eh, locekļus, un mums pievienosies arī eh, deputāti Morēna Šarķie. Šo monitoringu grupu no mūsu puses vadīs eh, abi 14. gada un 15. gada budžeta referentie Anna Jensena mums pievienosies, Eidera jau ir klāt, Eidera, vai tu vēlies uzsākt debatas? Sí, aquí evidentemente lo importante es escuchar a la Comisión Europea. Domāju, ka ir svarīgi uzklausīt Eiropas komisiju, mēs tai uzdosim vairākus jautājumus un gribu izskaidrot, kāpēc mēs izlēmām izveidot šo monitoringu grupu. Kā jūs zināsiet, Eiropas palīdzības fonds uh, ir fonds, pie kura mēs strādājām šī sasaukuma laikā, un vairākas programmas tika skatīts apspriežot um, daudzgadu finanšu schēmu, atsevišķi gribēja atteikties no darba grupas, citi gribēja uh, to paturēt un nodrošināt, lai šis fonds darbojas labi, jo šajā brīdī tas ir nepieciešamāks nekā citos gados, un ar šī monitoringa grupas eh, starpniecību mēs varētu lemt, kā pārvaldīt labāk jauno mm, daudzgadu finanšu schēmu, izmantojot taiskaitā kohēzijas fondu līdzekļus, šo miljārdu, kas um, tiek pie varēs tiks izmantots, kā viss darbojas, vai ir kavēšanās. Turklāt, ņemot vērā vēlīnās sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, regulas apstiprināšanu, parlaments uzstāja uz pārejas pasākumiem, lai pirmo mēnešu laikā fonds nepaliktu neizmantots. Un lai pārtikas bankas, kas ņem līdzekļus no šī fonda, varētu turpināt strādāt. Tāpēc domāju, ka ļoti svarīgi ir uzklausīt komisijas pārstāvis, kur izklāstīs gan problēmas, gan risinājumus. Bien, merci. Alors, du côté de la commission. Paldies un no komisijas. Kurš izteiksies pirmais? Madame. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija pozitīvi vērtē uh, regulas stāšanos spēkā par fondu visneaizsargātākajām personām 11. martā, un es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par sniegto atbalstu, izstrādājot šo ļoti svarīgo instrumentu, kas pauž Eiropas solidaritāti, un kas arī nesen tika apstiprināts. Galvenais tagad ir panākt ātru uh, fonda uh, pielietošanu un esam saņēmuši jautājumus no šīs komitejas, un arī tā uzskata, ka tas ir svarīgākais e, jautājums. Jūs esat saņēmuši mūsu atbildes arī rakstiski, bet es gribētu tomēr uzsvērt vēl dažus svarīgākos punktus. Pirmkārtām pār programmēšanu. Dalību valstīm ir seši mēneši atbilstoši regulē, ir iesniegt savas e, darbības programmas, un Uh, uzsākt diskusijas ar komisiju, kad tas uzsākt šo diskusiju fāzi. Papildus tam mēs sagaidam arī, lai dalība valsts jau strādātu un tās, kuras ir izmantojušas uh, pašreizējo vai agrāko pārtiks palīdzības instrumentu, tātad, ka viņiem šis darbs uh, notiek un ceram tātad, ka šīs valsts drīz mums iesniegs savas darbības programmas. Esam jau kontaktējušies ar vairākām dalībvalstīm, kuras ir diezgan aizvirzījušās uz priekšu un kuras jau ir gatavas burtiski jau tuvāko dienu laikā līdz marta beigām iesniegt savas programmas, bet līdz šim pagaidām neesam oficiāli saņēmuši nevienu darbības programmu. Dalībvalstīm tomēr nav jāgaida uz šo oficiālo darbības programmu iesniegšanu vai apstiprināšanu, lai sāktu apgūt šo fondu. Lielā mērā pateicoties parlamenta sarunvešanas komandai regula paredz, kā sākuma datums ir 2014. gada 1. decembris uh, attiecībā uz izdevumiem, un esam jau saņēmuši norādes no dažām dalībvalstīm, ka tās jau ir uzsākuši savas um, iepirkuma procedūras, lai iepirktu nepieciešamos pārtiks produktus šīs uh, programmas īstenošanai. Ņemot vērā, ka 2013. gada eh, plāns ir pagarināts, eh, tātad te runa par pārtiks eh, programmu visneaizsargātākām personām. Tādējādi nozīmē, ka nebūs jāpārtrauc šī palīdzības sniegšana visneaizsargātākām personām. Dalībvalstis, kas jau ir saskārušās ar šo pārtiks palīdzības programmu, tādas ir 20, tās ir tās valsts, kuras ir izvēlējušās īstenot arī sociālās iekļautības eh, programmu, un tām būs nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai tās varētu izstrādāt savas programmas. Komisija tāpat laikā ir gatava un sagaida, ka lielākais vairums šo operatīvo programmu tiks iesniegts 16, 6 eh, mēnešu laikā, tātad līdz 11. septembrim, un tad mēs darīsim visu iespējamo, lai šīs darbības programmas tiktu apstiprināts ar komisijas lēmumu līdz gada beigām. Saistībā ar šo apstiprināšanas procesu komisija uzraudzīs um, šo OP progresu un raudzīsies, uh, ja summas uh, vai, vai summas būs pietiekamas. Sākotnējās budžeta prognozes balstījās uz uh, zemākiem piešķīrumu rādītājiem 2,5 miljārdu eiro, un tagad mēs esam jau 3,4 miljārdiem tuvu kopējiem izdevumiem. Trešajā pielikumā regulā esam iekļāvuši piešķīrumus dalību valstīm un iespēju izmantot vēl papildus vienu miljārdu no Eiropas fondiem. Un es gribētu pateikties parlamentam par to, ka esat prasījuši uh, augstāku finansējumu nekā iepriekšējā programmēšanas periodā šim konkrētam instrumentam. Noslēgumā gribētu teikt, ka papildus ātrējai programmu izstrādē un ieviešanai komisija pievērš lielu, eh, pievērš lielu uzmanību monitoringa jautājumiem, lai nodrošinātu atbilstošu datu vākšanu jau no paša sākuma, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs zinātu, kas tika iztērēts, cik daudz cilvēku tika atbalstīti. Mēs jau esam paziņojuši parlamentam par deleģētā akta apstiprināšanu 13. martā. Un deleģētajā aktā ir nosacījumi par vācamo un uzturamo datu prasībām dalību valstīm un cerams, ka mēs attiecīgi arī varēsim uh, atskaitīties par veikto darbu Eiropas parlamentam un padomē. Paldies! Très bien. Ļoti labi, paldies! Vai vēl kāds no komisijas puses izteiksies? No nodarbinātības lauksem, eh, direktorāta nē, vai lauksaimniecības ģenerāla direktorāta kāds pārstāv? Varbūt jums kas sakāms? No lauksaimniecības skatījuma. No. No. Bien. Et, et du... No nu, budžeta ģenerāla direktorāta? Arī nē. Neviens nevēlas izteikties. Prezārkungs. Paldies, priekšsēdātāji. Expliquer parasti attiecīgais dienests skaidro par eh, šo īstenošanu. mēs esam tīri par budžeta aspektiem atbildīgi, un 14. gada budžets jau ir pabeigts. Paldies! Bien, vous... Liels paldies, pateicos jums! Elizabeta Šarķie no nu, Nodarbinātības komitejas referente, viņa mums ir pievienojusies, sveic viņu mūsu vidū, vai tu gribētu pastāstīt kaut ko, uzdot jautājumus par šo lietu, izmantojot to, ka mūsu vidū ir Eidera. Referenti par 2015. gadu budžetu mums ir tāpat komisijas pārstāvi mm, no nodarbinātības, lauksaimniecības un budžeta ģenerāldirektorātiem. Un Anna Jensena arī ir klāt mūsu referente par 2017. gadu budžetu. Arī viņa mums pievienojusies. Tātad Elizabete. Uh, Vai tu vēlies ko teikt? Euh, merci, monsieur le président, cher Alain. Premier mot sur... Paldies, priekšsēdētāji. Dārgais Alain, pirmkārt es gribu pateikties budžeta komitejai, jo aizstāvēt palīdzības fondu vistrūcīgākajiem. Pat politiski nebija uzvarēts pasākums, ņemot vērā valstu un valdību nostājas. Un es zinu, cik daudz budžeta komitejai, un arī tu, Alēn, ja drīkst tevi tā saukt, dārgais priekšsēdētāji, tāvā darbība bija ļoti svarīga un efektīva, lai aizstāvētu šo palīdzības fondu. E, tālāk es izteikšos par komisiju, kuri arī, kur arī mums daudz palīdzēja. Emer Costello ir referenti pār šo jautājumu, es ar viņu sadarbojos, es pati esmu referenti par Eiropas sociālo fondu, un šīs lietas ir cieši saistītas. E, politiski šī lieta bija ārkārtīgi svarīga, pēc visām solidaritātes finanšu eh, darbībām krīzes sakarā. Šodien var skaidri redzēt, ka solidaritāte starp pilsoņiem tiek gaidīta, un Eiropas akcijas eh, vistrūcīgāko labā ir gaidītas vairāk nekā 9 11 miljoni eiropiešu neuzņem olbaltumvielu maltīti eh, biežākā reiz divās dienās. Eh, Nostājas bija atšķirīgas starp dalību valstīm, bet, manuprāt, mums ir izdevies panākt labu kompromisu, kur ik viens eh, rod savu vietu konkrēti ar šo pamat atbalstu visās valstīs un iespējamajām korekcijām bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību punktam, kas radīja mums grūtības un kuru sakarā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem konkrēti, ka regulā jūs būsit pamanījuši, ir aizliegts, ja tā var izteikties, Eh, labdarības organizācijām saņemt kaut simbolisku un iecīgu summu, izdalot pārtikas produktus, kas izmanto fondu, Eiropas fondu vistrūcīgākajiem. Vēršu jūsu uzmanību uz to, jo jūs ar to saskārsities visur, tas traucē sociālo pārtiks veikalu darbību, kas eh, darbojas uz šī principa pieticīga summiņa, kas tiek maksāta par šo pārtiks produktu izplatīšanu. Mēs ziņojām komisiju par šo jautājumu. Komisārs Sandors pirms balsojuma skaidri izteicās, atļaujos to norādīt, jo šī viņa uzstāšanās dod mums iespēju ielikt kāju durvīs, lai paturētu sociālo pārtiks veikalu darbību. Tā kā komisārs Sandors un es runāju Adriānas kontrolē, kuri ļoti labi pārzina šo tēmu, viņi varēs izteikties. Komisārs sacīja, ka tik tiešām regulā norādīts, ka nav atļauts iekasēt summu, naudas summu pār pārtikas produktu izdalīšanu, ja tiek saņemt līdzēkļi no attiecīgā fonda, bet ik viena cita pārtikas produktu izdalīšanas gadījumā nekādu problēmu nav. Un sociālajos pārtikas veikalos jūs redzat, ir gan tie produkti, kas nāk no uh, attiecīgā fonda un tādi produkti, kas nāk no citiem fondiem, tādējādi sociālie pārtiks veikali var turpināt darboties. Šis bija grūts punkts, un mēs mēģinājām to pārvaldīt vislabākajā veidā, katrā ziņā. Paldies budžeta komitejai Mēs esam pateicīgi, jo mūsuprāt mums izdevās veikt ļoti svarīgu politisku darbību gan mūsu līdzpilsoņiem, gan Eiropai. Paldies, Elizabete! Pa to laiku mums ir pievienojusies Anna Jensena. Vai, Anna, tu gribi komentēt vai uzdot kādu jautājumu? Kopā ar mums ir komisijas pārstāvji gan no nodarbinātības, gan lauksaimniecības, gan budžeta ģenerāla direkcijām. Heidēra, jau nāca klāj ar savu prezentāciju, Adriāna mums izklāstīja atbildes elementus, un vai tu šobrīd gribētu izteikties? Well, thank you, Chairman. I'll... Pal paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi. Manuprāt, pats interesantākais šeit ir tas, šī programma varētu mainīties vairāk nekā lielākā daļa sagaida. Esmu no Dānijas pati. Mēs bijām kā valsts pret šo programmu. Vismaz vairākums. Un bija ska, it kā likās, ka šo naudu tāpat arī nevarēsim tērēt, bet eh, tas viss ir attīstījies savādāk tālāk. Un šobrīd tiešām programmas tiek sagatavotas, lai sniegtu palīdzību vistrūcīgākajām personām sabiedrībā. Bet tas nenotiek izplatot pārtiku. Tur ir savādāks veids, kā strādāt ar šiem resursiem, un tāpēc jautājums attiecībā uz uzraudzību par to, kādā veidā dalību valstis šo jautājumu risinās, ir ļoti svarīgi. Agrāk tā bija daļa no kopējās lauksaimniecības politikas. Mums bija lieli krājumi ar gaļu. Ehm, tā tagad vairs nav. Ja mēs turpināsim šo programmu, ir nepieciešams ehm, nodrošināt, ka tā ir mazliet savādāka, varbūt vairāk koncentrēs uz to, ko īsti mēs varam konkrēti palīdzēt vistrūcīgākajām personām, lai atvieglotu viņu situāciju. Mēs katrā ziņā zinām, ka lielākā daļa valsts situācija nav uzlabojusies. Tas, manuprāt, ir pats svarīgākais, ko komisijai vajadzētu ņemt vērā, precīzi noskaidrot, ko dalību valsts konkrēti dara, jo katrā dalību valstī varētu būt savādāk situācija. Vai jūs izveidojat kādu apmaiņu ar labāko praksi, tas, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi lai nodrošinātu, ka nauda ir labi iztērēta. Katrā ziņā tas saudabīgi varbūt izklausās no tās valsts pārstāvs, kas sākotnēji bija pret šo fondu, bet varbūt mēs varēsim kaut ko labu panākt ar šiem līdzekļiem. Paldies. Eh, José Manuel Fernandes. Eh, paldies, Anna. José Manuels Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu apsveikt Es arī gribētu pozitīvi vērtēt sasniegto progresu, un es domāju, ka noteikti ir vērts pacīnīties ar komisiju, lai dabūtu nepieciešamo naudu palīdzībai vistrūcīgākiem cilvēkiem, jo joprojām līdzekļu trūkst. Mans jautājums ir par šiem lauksaimniecības Uh, produktu pārplikumiem. Par ko, par ko mēs te runājam un ko mēs ar to visu darām? Vai ir kaut kāda iespēja atgriezties pie tā un izmantot šos lauksaimniecības sektoru mm, pārpalikumus tām ģimenēm, kam šāda palīdzība būtu visnepieciešamākā? Jo pilnīgi bezjēdzīgi ir tas, ja šāda pārpalikuma pastāv, bet ja tos nevar izmantot cilvēkiem, kam tas reāli būtu nepieciešams. Tā tad jautājums ir tāds, vai mēs nevaram mainīt likumus, tiesisko regulējumu kaut kādā veidā, lai tas kļūtu iespējami. Es zinu, kopiena tiesa ir norādījusi, ka atbilstoši patreizējiem regulējumam tas nav iespējams, bet mans jautājums ir, kā mēs varam mainīt šo situāciju tā, lai šo pārtiku varētu izmantot uh, Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un labu resursu izmantošanu un tāpat laikā, lai cīnītos pret nabadzību. Tātad mans jautājums ir tāds. Kas mums jādara, lai šie esošie lauksaimniecības produkti būtu izmantoja, izmantojami, lai nodrošinātu tām ģimenēm, kam visvairāk tas ir nepieciešams? Paldies! Jose Manuela. Un tagad mums pievienojas Bereškunds nodarbinātības komitejas vadītāja. Tātad mums ir notiek uh, viedokļu apmaiņa par monitoringu grupu, par šo programmu, kas sniedz palīdzības trūcīgākām personām. Te ir klāt arī Eiropas uh, komisijas pārstāvi, tātad tie, kuri sagatavo un tālāk attīst šo sistēmu. Tātad mums ir no uh, nodarbinātības ģeneraktorāla direktāra pārstāvi tāpat arī no lauksaimniecības un budžeta ģenerāldirektorātiem pārstāvja klāt. Vai jūs gribētu izteikties tagad, vai vēl kāds cits gribētu ko teikt? Labi, tad uh, Mulderkungs vispirms. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums ļoti vienkārši. Jensens kundze jau teica, ka ne visas valsts ir vienlīdz eh, entuziastisks eh, šajā jautājumā no 28 dalībvalstīm. Cik daudzas eh, piedalās šajā programmā? Es pieņemu, ka katrai dalībvalsts ir kaut kāds finanšu piešķīrums, kas notiek, ja valsts nevēlas piedalīties programmā, tātad neizmanto šo piešķīrumu. Piepildīšu papildu jautājumu. Jā, no komisijas raugoties. Vai jūs varētu izteikt savu viedokli par to, kā līdz šim dalība valstis ir izmantojušas fondu? Un varbūt nesaucot nevienu vārdā, bet izteikt savu viedokli par labu, efektīvu uh, metodi un mazāk nu, eh, efektīvām metodēm. Bet tagad Helga Tripele. Um, like have... Jā, paldies. Es eh, vēlētos noskaidrot, ka tad, kad mēs skatāmies uz eh, konkrētajām dalību valstīm, kā darbojas šī komunikācija. Uh, lai sasniegtu šīs vistrūcīgākās personas, vai ir atšķirīgas sistēmas, vai ir vienota pieeja, ko mēs īsti zinām, kā tas īsti darbojas ikdienā. Es vēlētos saņemt par to informāciju. Paldies! C'est une question évidemment très intéressante. Ļoti interesants jautājums. Bet eh, no savas puses varu teikt, ka Francijā paziņojums notika dienā, kad justīcijas tiesas lēmums pārtrauc iepriekšējās sistēmas darbību, un pēkšņi francūži saprata, ka Eiropas Savienība atbalsta vistrūcīgākās personas, līdz tam neviens to, eh, to nezināja, izņemot Katrīnu Trautmani. Es varbūt mazliet pārspīlēju. Pērvanša eh, priekšsēdētāji atvainojos, ka pārtraucu, bet. Tā, eh, par šo jautājumu runājot. Franču skatījuma kronikā uz um, šo palīdzību un atceros uh, Koluša dialogu ar Žaku Deloru, ka Franc un gribu teikt, ka Francijā Ļoti īpašs viedoklis ir par atbalstu vistrūcīgākajiem. Un tiesas lēmums mobilizēja daudzus. bet nevar noklusēt Kolišu un Deloru dialogu, kas ir divi francūži, divi pārliecināti eiropieši, Bet tas bija pirms 20 gadiem. Non, le, le programme était bien connu de tous les Français. Jā, tik tiešām programmu visi francūži zināja. Bet katrā ziņā tā ir tīri, tās ir tīri franciskas debates, taču Helga pilnīgi pareizi uzdeva jautājumu pēc būtības, kas tiek uzdots arī citās valstīs. Bet tagad Monika Holmajer. Ich habe vor allem ein Man ir galvenokārt viens jautājums attiecībā uz to, ko Fernandes kungs teica. Ja es pareizi atceros, vēlējos uzdot līdz ar to jautājumu. Eiropas Savienības tiesa, manuprāt, atsaucās uz to, ka ja pārpalikumu lauksaimniecības jomā nav, tad nevar ņemt līdzekļus visstrūcīgo cilvēku atbalstam, bet tikai tad, ja ir pārpalikums, tad, protams, šos pārpalikumu var izmantot, lai atbalstītu visstrūcīgos. Jautājums tad ir, cik tad mums tai naudas podā ir to līdzekļu visstrūcīgākajiem. Un otrs jautājums ir šāds. Vai vispār ir pārpalikumi? kurus varētu izmantot vai kurus vajadzības gadījumā varētu izmantot, vai varbūt šobrīd nepastāv vispār nekādu pārpalikumu izmantošanai? Merci, uh, Katrīna Trotman. Paldies, Katrīna Trautman. Merci, uh, cher président. Paldies, priekšsēdētājs. Très courte. Il existe, vous l'avez constaté. Viss jautājums E, pastāv nobīdes ar brīdi, kad var piekļūt fondam un brīdi, kad dalībvalsts ziņo par saviem darbības plāniem. Ko paredz Eiropas komisija par darbībām, kas iesaist NVO pāreiz laikā, jo grūti iedomāties, ka šajā periodā pēkšņi vajadzību nav un var e, pārtraukt finansējumu uz laiku. Šis ir būtisks jautājums gan no saņēmēju, gan no iesaistīto citu puses. Paldies, Kat Katrīna. Tagad vārds Salvadoram Garīgam. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju eh, piebilst precizējumam. Še, par atsauci uz finanšu regulu. Nekādā ziņā nevar uzskatīt, ka šis palīdzības fonds būtu kāds personiskas palīdzības veids un tāpēc nebūtu vajadzīgs eh, īpašs finanses regulējums. Bet runājot par administratīvām izmaksām, man šķiet, ka Šī ir ļoti grūti piemērojama programma ar dārgu administratīvu izmaksu. Un šeit ir paredzētas arī administratīvās izdalīšanas izmaksas, ne tikai iepirkuma izmaksas ikvienā dalību valstī. Merci Salvador Göranferm. Ferma kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Es tikai gribēju paturpināt Annas Jensens teikto. Viens no iemesliem, kāpēc tādas valsts kā Dānija un Zviedrija ir bijušas kritiski noskaņots um, vēsturiski pret šo sistēmu, ne tāpēc, ka mēs negribam palīdzēt nabadzīgajiem, bet mums ir vispārēja labklājības sistēma ar ļoti spēcīgu šādu drošības tīklu, un, um, nu, tur it kā šādai sistēmai nebūtu vieta, un tāpēc mums. Uh, nav tādu izvērstu NVO, kas darbotos ar šādu veidu palīdzību, kā tas varbūt ir citās valstīs. Godīgi sakot, mēs arī esam bijuši kritiski noskaņot, jo nav bijis skaidrs, vai galvenais mēķis ir palīdzība uh, trūcīgajiem vai palīdzība lauksaimniekiem, un arī tas ir viens iemesls, kāpēc šī lieta nav bijis populāra Skandināvijā. Bet attiecībā uz um, Jānu Mulderu jautājumu, varbūt es kaut ko esmu pārpratis, bet Nu, tādā gadījumā tad to varētu paskaidrot. Bet šajā situācijā, jaunajā sistēmā, tas ir obligāti visām dalību valstīm piedalīties. Dalību valstī nav iespēja izvēlēties un nepiedalīties šajā sistēmā. Nu, ja es esmu pareizi sapratis. Tā tad gribētu saprast uh, to arī Jana Muldera jautājuma kontekstā. Otrs jautājums par elastības sistēmas ietvaros. Tā tad varbūt, ka dalība valsts netik daudz izmanto tieši šo pārtiks palīdzību, bet varbūt uh, liek uzsvaru kaut kur šita, citur šajā sistēmā, un tas varbūt būtu vairāk atbilstoši skandinālu labklājības sistēmai. Tā tad būtu ārkārtīgi svarīgi, lai tie, kas varētu kaut ko atbildēt, lai tie paskaidro, cik lielā mērā šī elastība pastāv, cik daudz mēs varam vērsties tikai uz kaut kādiem konkrētiem sistēmas elementiem un, teiksim, eh, varbūt nesniegt kaut kādus citus elementus, Tātad lūdzu paskaidrojiet iespējamo elastību iespēj, eh, atsevišķām dalību valstīm. Tas mums būtu ļoti svarīgi, jo es zinu, ka Zviedrijas valdība šobrīd tik tiešām tagad kas galvas un domā, kā viņiem vajadzētu izstrādāt savas programmas un kādas programmas daļas viņiem vajadzētu izmantot. Paldies, eh, Rubikungam vārds. Jā, paldies priekšsarētāji. Mums tas, protams, ir liels izaicinājums eh, noteikt pareizos risinājumus. Eh, lielākā problēma ir trūcīgums saistībā ar energoresursiem. Daudz cilvēku nevar atļauties elektrību. Kā izskatās ar īpašiem pasākumiem, piemēram, saules bateriju eh, vai akumulātoru nodrošināšanu lai varētu mazliet elektroenerģijas vai kādu gaismiņu nodrošināt mājās, vai e, šis fonds būtu izmantojams arī šādiem mērķiem. Merci bien. Paldies. Heider, vai tu vēl kaut ko gribētu teikt pēc tam Pērvāņš Peres? Heider, lūdzu. Paldies. Lai gan viens no jautājumiem jau izskanēja. Tomēr gribētu uzsvērt to, ka ir vairāk jābūt informācijai par šiem pārejas pasākumiem, ko mēs pieprasījām parlamentu nosūtītie dokumentā. Un vēl aizvien nav skaidrs, ko ir iecerējusi komisija. Tālāk konkrēts jautājums. Kas notiks 2014. gadā, ņemot vērā to, ka operatīvās programmas nebūs operatīvs šogad, ka, ja nevarēs laicīgi iztērēt naudu, kāds būs budžeta risinājums, kā tas ietekmēs budžetu un kā tas ietekmēs pārtikas banku pārvaldību, NVO darbību, asociāciju darbību, kā šos fondus izmanto, vai ir kāda informācija šajā sakarā. Paldies! Pervanš Beres. es, man ir jāatbild tieši tāpat priekšsēdētāji. Paldies par šo kopīgo uzklausīšanu. Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, kā jūs kā budžetā komiteja runājot par šo tēmatu, skatiet jautājumu kopā, jo tas, kas bija likumdošanas priekšlikumā, ir ar jūsu pieju, bet pirms um, izklāstu sīkāk, uh, gribu atgriezties pie tā, ka ir daži būtiski elementi. Uh, pirmais no tiem ir lauksaimniecības produktu pārpalikums. Šis teksts atbilst justīcijas tiesas nolēmumam un neat, uh, skata jautājumu par eh, lauksaimniecības produktu pārpalikumu. Tā, tā veidā šis jautājums to lauksaimniecības komitejas eh, kompetenci nonāca pie nodarbinātības komitejas. Un lauksaimnieku atzinums bija tāds, ka ja ir pār, pārpalikums, tad to jā, var izmantot. Un neviens nav pret šādu pieeju. Tā atbilst gan tiesas lēmumam, gan arī nolūkiem to vidū, kas iestiedz prasību tiesā. Bet šeit vairs nav runa par lauksaimniecības produktu uzkrājumiem, bet par sociālas palīdzības fondu. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, par eh, fonda pielietojuma sfēras paplašināšanu. Pirmkārt, eh, šis fonds ir paredzēts pārtiks palīdzības izsniegšanai un pamatproduktu izsniegšanai un tas tika izveidots, lai atspoguļotu dalību eh, valstu rūpes un bāžas kolēģis Farms jau to pieminēja, lai palīdzētu tām dalību valstīm, kuras eh, negribēja runāt ne par lauksaimniecības produktu krājumu izmantošanu, ne pārtiks palīdzību, bet izveidot paralēlu ceļu, kas ir ceļš cīņai pret sociālu atstumtību vai pār sociālu integrāciju, kas ir programma, kura darbojas pēc atšķirīgiem noteikumiem, jo cīnoties pret sociālu atstumtību jūs nevarat um, nāk klajā ar eh, iepirkuma aicinājumiem vai ar procedūram tādos pašos apstākļos, kā tad, ja esat pārtiks bankas izdala pārtiks palīdzību. Eh, tādējādi ir un par divām paralēlām programmām, lai katra dalībvalsts varētu izvēlēties sev piemērotāko ceļu. Katrā ziņā šeit ir runa par divām paralēlām programmām, kas um, nomierina tos, kuri negrib sniegt pārtiks palīdzību tiešā veidā, bet izmantot fondu. Bet par pārēju tagad runājot, es redzu komisijas sniegtās atbildes un kas pieņem zināšanai sarunu rezultātu, taisa skaitā retroaktīvo um, izdevumu piemērošanu. Tas ir eh, norādīts arī pamataktā, bet nodarbinātības komitejā vakardien mēs apstiprinājām deleģētos aktus, kas dotu iespēju ātri izveidot šos rīkus, bet komisijai ir jāpārāk izskaidro, ko tā ir paredzējusi ar šiem deleģētajiem aktiem un vai tas būs ar finansiālu ietekmi. Tālāk par tām summām, par kurām cīnījies parlaments, tomēr liekas, ka 14. gada budžets beigās būs zemāks nekā juridiskajā bāzē paredzēts Un ja vien par to nav runāts iepriekš, tad, manuprāt, šis ir ļoti svarīgs punkts, kurā mums ir jāpanāk skaidrojums no komisijas puses, jo parlaments jau vairāk kārtīgi ir nobalsojis par 3,5 kas tika samazināts un pēc tam par uh, citiem jautājumiem, par kur, kurus es tagad nevaru izklāstīt, bet tomēr mums ir jāpanāk skaidrojums par to visu. Lūk, no manas puses tas ir visbūtiskākais, un paldies, ka es varēju izteikties, jo, manuprāt, šim parlamentam tas bija ļoti svarīgs jautājums, tā skaitā arī mūsu līdzpilsoņiem, un tāpēc mēs uzrunājam komisiju un aicinam sekot šai, šai lietai. Bet, lai atgrieztos vēl pie lauksaimniecības produktu krājumiem, es skaidri teicu, ka šī, šeit nav runa par pārtikas eh, uzkrājuma programmu, bet būtu interesanti zināt, vai ir šādi uzkrājumi, kas tiek izmantoti. Tā būtu papildu informācija. Paldies, Elizabete! Pēc manā rīcībā esošās informācijas, ko man sniedz Mišels Dantens, kurš strādā lauksaimniecības komiteja, lauksaimniecības produktu uzkrājumu izmantošana, papildus šim fondam ir paredzēta. Ir ierakstīta, ir iespējama un tā neietekmē 3 miljardus 500 miljonus, kas ir paredzēti pamatā. Varbūt agrī ģenerāldirekcija mums varētu atbildēt par to. Un vēl divi kolēģi vēlējās izteikties. Vispirms tā ir Alda. Obrigada, Presidente. Eu gostava de fazer. Paldies, priekšstādātāji. Gribēju uzdot divus jautājumus. Beres kundze nu pat teica, ka tā nav problēma saistībā ar pārtiks palīdzību. Tā ir šī izstumtība. Tā ir problēmas būtība. Es gribētu detalizētāk uzzināt kā tiek paredzēts apvienot šīs jaunās vajadzības, kas, teiksim, varbūt nav tieši vajadzības pēc pārtikas, bet varbūt ir nepieciešamas kaut kādas citas ikdienišķas lietas tiem cilvēkiem, kas ir vistrūcīgākie, vistrūcīgākajām ģimenēm. Tika jau te norādīts, ka ja nav piekļuva, piemēram, energoresursiem, tad var gadīties, ka nav arī piekļuva ūdenim, vai arī nav iespējams piekļūt medicīniskai aprūpei, kas nozīmē, ka dažās valstīs, kā piemēram Grieķijā, notiek uh, tāda kā sociāla katastrofa. Te es nerunāju par kaut kādu minoritāru grupu iedzīvotāju vidū, kas cieši no tā, bet tas jau ir tāds būtisks iedzīvotāju skaits. Un mans otrais jautājums iziet no pirmā. Ja mēs skatāmies uz tām valstīm, kuras cieši visvairāk, vai tur tiks pielāgot šī fonda izmantošana? Paldies, Ašvard kungam vārds. Paldies. Pāris jautājumu arī, kur gribēju saņemt kaut kādus skaidrojumus. Un jūs priekšsādātāji, jūs jau arī atsaucāties daļai uz tām lietām. Pirmām kārtām, pilnībā nesaprot šo jautājumu par lauksaimniecības pārprodukciju, šo pārpalikumu. Un te nāk prātā trīs lietas. Pirmkārt, ja mēs runājam par šo lauksaimniecības pārpalikumu, tad eh, šis apjoms ir ļoti neparedzams. Tas ārkārtīgi mainās eh, atbilstoši pasaules tirgu tendencēm, tāpat atkarībā no ražošanas apstākļiem, un tātad šis pārpalikuma vai pārproducijas Eh, piekļuve tam ir ļoti tāda neusticama, nenoteikta. Otrām kārtām šie pārpalikumi, principā, ir tādas eh, pamata preces. Tas nav kaut kādās tādās mazās paciņās sapakots eh, pārtiks produktu, kas būtu pieejami. Tātad tie vairāk ir, teiksim, gaļa vai nu no graudauga vai sviests, šādi pamatprodukti. Un trešām kārtām intervences krājuma būtība tā ir, tie ir tādi strateģiski krājumi, kas ir kā bufers pārtiks eh, sistēmai, tāpēc izmantot šos pārpalikums, pārprodukciju, eh, doma ir to izmantot trūkuma laikos, kad, kad kaut kas trūkst. Nu, es te nerunāju par iepriekšējo gadu situāciju, kad mums bija milzīgs viesta kalni un eh, vīna kalni, lauksamcības politika ir virzījusies uz priekšu, tas vairs tā nav. Vēl viena lieta, ko es gribētu noskaidrot par šo sociālo politiku lauksaimniecības politikas ietvaros. Jautājums visiem klātesošiem ir, vai kopējā lauksaimniecības politika ir tiešām īstais veids, kā nodrošināt sociālās politikas mērķus, un ja tas tā tiek darīts, tad vai tiešām tiek iegūta maksimālā vērtība no tā visa? Jā, paldies, Ričard. Pēc eh, tiesas eh, nolēmuma kas pretēji līgumam norādīja, ka tātad atbilstoši tiesas lēmumam pārtiks palīdzības sniegšana no lauksaimniecības politikas, tātad tā ir pārtraukta. Tātad to var darīt tikai kaut kādos ārkārtas apstākļos. Tātad tas, kas tagad ir spēkā, nodarbinātības komiteja ar padomu par to vēda sarunas balstoties uz tām summām, par kurām mēs kā budžeta komiteja vedām sarunas ar padomi attiecībā uz šo nākamajiem gadiem. Tātad tā ir sociālas palīdzības programma, kura ir vērsta uz vistrūcīgākajām personām, lai nodrošinātu pārtiks palīdzību, bet arī, kā arī Aldi teica, sniegtu cita veida palīdzību tajās jomās, kur šīs personas arī, kur tām ir liels un būtisks vajadzības. Jā, ir gadi, kad ir lauksaimniecības produktu pārpalikums, tad skatīsimies, ko darīt, bet eh, principā šeit mainās, eh, ir ļoti mainīta šī bāzes sistēma. Arī man ir viens jautājums. Pēc uh, visiem tiem komentāriem, ko izteica uh, Pervanš Pereskundze par 2017. gada budžetu, nav saskaņotības starp summām. Uh, starp to, kas ir paredzēts 2014. gada budžetā eh, saistība apropriācijās 501 miljons 300 tūkstoši un tur ir arī miljons 300 tūkstoši tehniskai palīdzībai un tā summa, kas ir otrajā pielikumā, regulā. Tātad nav tur saskaņotības. Un kā jau pirmais Beres norādīja, parlaments uzstāja, ka ir nepieciešama politiska vienošanās, kas jau bija panākta, tad, lai tā tiktu pildīta, sākot ar 2014. gadu, un šķiet, ka tas nebūs iespējams, ja vien nenotiks līdzekļu pārskaitījums, pārnesums un budžetu. Es domāju, ka budžeta ģenerāla direktorāta pārstāvjiem vajadzētu mums dot savu viedokli šai lietā. Tā tad tāds ir šis jautājums, un es te tagad griežos pie dažādiem komisijas dienestiem, to pārstāvjiem. Kurš tad gribētu sākt? Adriāna? Paldies, priekšsādātāji! Manuprāt, ir liela būtiska izmaiņa vispārējā pieejā attiecībā uz uh, šiem vistrūcīgākajiem un sociāli izstumtākiem cilvēkiem Eiropā. Mums ir plašāks darbības tvērums salīdzinot ar iepriekšējo pārtiks palīdzības programmu. Mēs paredzam un uzstājam, ka dalībvalsts, kad tās nodrošina preces vai pārtika personīgai lietošanai, ka tām ir jānodrošina arī kādi citi papildus pakalpojumi šiem cilvēkiem. Tā, lai nenotiktu tikai šo cilvēku barošana, bet lai viņiem palīdzētu, lai viņiem sniegtu konsultācijas un um, mazinātu viņu sociālo izstumtību. Tātad tā ir ļoti būtiska izmaiņa šajā finanšu instrumentā, konkrētajā fondā. Mēs ļoti cieši sekosim, lai visas darbības, kas ir saistītas ar materiālās palīdzības sniegšanu, lai Uh, tur arī būtu paredzēta 5% fiksēta summa no šiem piešķīrumiem, lai to varētu izmantot uh, citu pakalpojumu sniegšanai. Kā Beres skundze norādīja, Tātad runa te nav, nav tikai par pārtikas un preču izsniegšanu, bet arī par sociālām eh, darbībām, vēršot uzmanību uz tiem cilvēkiem, kas tik tiešām ir izslēgti, izstumt no darba tirgus, no sabiedrības, un tāpēc mums ir divi veida darbības programmas paredzētas šīs regulas ietvaros. Tas dod iespēju, kā jau daži kolēģi te minēja, dalībvalstīm, kuras ne, varbūt nevēlas izdalīt pārtiku, izmantot otro darbības veidu šajā programmā. Un arī atkal nodrošinot to, lai viņi palīdz vistrūcīgākiem eh, cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem atgriezties sabiedrībā un tātad mazināt šo sociālo izstumtību. Manuprāt, ir svarīgi, lai pašas dalību valstis, lai tām būtu pilnas lemšanas un rīcības iespējas par to, ko darīt, tātad uz kurām grupām vērst savu darbību, viņi var lemt ierobežot šo mēķu grupu vai to paplašināt, dalību valsts var. Uh, izvēlēties varbūt dažas jomas, e, kur šķiet, ka ir palielinājusies e, nabadzība vai ir sociālā izstumtība, tā tad ir liela elastība, e, ko paredz šī regula. Un, mūsuprāt, tā kā šī ir regula, tad visām dalībvalstīm ir jāizmanto šis fonds, ir katrai dalībvalstī savs piešķīrums, un Mēs nesaskatām nekādu iemeslu, kāpēc nevarētu izstrādāt šādu darbības programmu visās dalībvalstīs un kāpēc kādā nepalīdzētu nabadzīgiem cilvēkiem Eiropā. Gribētu teikt, ka dažas dalībvalstis galīgi nav bijušas entuziastiskas šīs regulas sakarā, bet, diemžēl, pēdējo gadu laikā šī kopaina Eiro, Eiropā ir pasliktinājusies un neviena uh, Eh, dalība valsts nav spējusi uzlabot situāciju, mazināt eh, trūcību, trūcīgumu, nabadzības līmeni. Uzstāja, ka šis ir jauns instruments, jauns fonds, kas ir izmantojams visās dalība valstīs attiecībā uz visiem trūcīgiem cilvēkiem Eiropā. Un man liekas, ka mēs esam pieņēmuši pareizo lēmumu un paldies parlamentam par šo atbalstu un eh, šo cīņu, lai regula tiktu uh, apstiprināta dažus mēnešus pēc programmēšanas perioda sākuma. Uh, Ir ārkārtīgi svarīgi veikt arī labākās prakses apmaiņu. Ir dalība valsts, kurām ir atšķirīgas eh, nacionālās sistēmas, kuras varbūt varētu izmantot citās dalību valstīs, un komisijai atbilstoši šīs regulas desmitajam pantam ir jānāk klajā ar platformu labākās prakses eh, apmaiņai, lai atbalstītu dalību valsts tā, lai pat tie pasākumi un aktivitātes, kas nav paredzēti šai regulā, lai tos varētu vieglāk uh, Uh, izvērst, iesaistot nevalstisko sektoru, brīvprātīgos un lai veicinātu solidaritāti Eiropā. Pār lauksaimniecības pārprodukciju par šo pārpalikumu te jau bija liela diskusija un, manuprāt, ir svarīgi uh, saprast, ka šobrīd nav pārpalikums un uh, mainot KLP šī iespēja, ka radīsies pārprodukcija un kas varētu būt tikt izmantot šai schēmai, tātad šāda iespēja samazinās arvien vairāk. Uh, 23. pāntā esam noteikuši, ka ja šāds pārpalikums rodas, tad to var izmantot programmas ietveros, bet par to mums ir jāmaksā. Tātad šāda iespēja regulā pastāv. Mo, kum, kam būs jāmaksā jautā priekšsēdis? Dalību valstīm, kuras izmanto šo pārprodukciju, būs uh, jāsnats, jā, jāsats uh, uzskaits izmaksas attiecībā uz šo pārpalikumu. Tātad priekšsēdz prasa, vai tas ir uh, uh, Eiropas Savienības budžets. Tātad tieši 3,5 miljārdi eiro, kas tiek izdalīta dalību valstīm, ja dalību valsts vēlas izmantot šo pārtiks pārplikumu, tad ir jāmaksā uzskaits izmaksas. Par informācijas sniegšanu komunikāciju mums šķiet ir svarīgi sniegt informāciju nevalstiskām organizācijām, partnerorganizācijām par šo regulu un par šo fondu un arī pašiem trūcīgiem cilvēkiem. Un tāpēc regulā ir konkrēts pants, kurā tieši runa pār informācijas sniegšanu, pār šos, šīs schēmas pastāvēšanu. Ir 19. pants šai sakarībā izstrādāts un arī šo lietu mēs noteikti uzraudzīsim attiecībā uz šo programmu īstenošanu. Esam paredzējuši arī administīvo izmaksu sekšanu 5% apjomā, tā ir fiksēta uh, izmaksa, fiksēts slieksnis. Mēs negribam, lai dalība valsts uh, iesaistītos kaut kādā ikdienas uh, um, pārskatu un atskaišu sistēmā par ikdienas izmaksām. Mēs gribētu, lai galvenais uzsvars tiktu likt tiešām uz fonda paša būtību, tātad atbalstu trūcīgiem cilvēkiem, un tāpēc esam paredzējuši 5% fiksētu uh, maksu slieksni administīvām izmaksām. Uh, no katras valsts piešķīruma, lai varētu veikt šo administīvo pārvaldības darbu. Nav paredzēta iespēja izvēlēties nepiedalīties programmā un fonda izmantojumā, bet var izvēlēties nesniegt šo pārtiks palīdzības daļu. Uh, Es zinu, ka Zviedrijas operatīvā programma ir diezgan jau izstrādāta, tur vairāk ir palīdzība bezdarbniekiem paredzēta. Man pirms divām nedēļām bija diskusijas ar kolēģiem tieši no Zviedrijas, kas uh, ļoti cītīgi strādā. Man ir prieks, ka arī tās dalība valsts, kuras sākumā bija pilnīgi absolūti pret šī fonda radīšanu, tagad ir arī radušas labus uh, iespējas pielietot uh, šī fonda līdzekļus. Nepastāv risks, ka netiks iztērēta 2014. gada piešķīrumi, jo uh, fonds tagad uh, atbilst kohēzijas noteikumiem, un te ir N plus 3 noteikums, tātad jebkuri piešķīrumi 2014. gadam joprojām var tikt izmantot turpmākajos trīs gados. Tātad nav risks, ka ir kaut kāds gada plāns, kas netiek attiecīgi izpildīts. Vēl, kas ir diezgan svarīgi, un man ir prieks arī uh, ka parlaments paudz savu nostāju par šo neatbilstību piešķīrumiem 2014. gada finansējumam un paredzētiem 11%. Tas tiešām bija paredzēts un aprēķināts balstoties 2,5 miljārdiem eiro. Un es zinu, jā, mums ir jānāk klajā ar grozīto priekšlikumu. Mēs visu cenšamies te paturēt acu priekšā un zinām, ka Tātad pirmkārt līdz 11. septembrim ir uh, šis laika termiņš darbības programma iesniegšanai, un pēc tam mums ir seši mēneši to apstiprināšanai. Mēs neizmantosim visu šo paredzēto laiku, mēs gribam. Mēs nekavēsim kādu darbības programmu, tāpēc, ka mums ir seši mēneši laikā tā jāizskata. Mēs darbosimies pēc iespējas ātrāk, mēs zinām, ka ir steidzami nepieciešams uh, finansējums dalību valstīm. Bet mēs saprotam, jā, ka ir iespēja prasīt budžeta grozījums un prasīt, lai uh, jau šogad varētu paredzēt līdzekļus. Ja kaut kas būs palicis pār, tad tas būs mm, jāparedz 15 gadam, bet 11% priekšfinansējums, manuprāt, ir uh, reāls, lai varētu nosekt apmēram vienu gadu finansējumu, neliekot kaut kādu papildus slogus dalību valstu budžetiem. Uh, Man šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko vairumu jautājumu. Arī par Bereskundas teikto par delģētiem aktiem. Gribu pateikties uh, eh, MKO komitejai par ļoti ātri sniegto piekrišanu un apstiprinājumu. Gribētu tikai atgādināt šīs komitejas locekļiem, ka šīs delģētais akts satur arī nosacījums Eh, par kontrolas sistēmu un revīziju, un tāpat arī par eh, atskaišu sniegšanas prasībām dalību valstīm ir jānozīmē savas eh, pārvaldības organizācijas, bet attiecībā uz atbalstiesīgiem izdevumiem šim delģētam aktam tur nav īpašs spēks. Te vairāk ir runa par datu vākšanu, kādus datus ir jāvāc un jāsniedz komisijai. Mēs domājam, ka ar šo delģēto aktu mēs virzamies uz priekšu un uh, palīdzam dalībvalstīm veikt programmēšanas darbu. 2015. gads ir pirmais uh, atskaišu sniegšanas uh, termiņš uh, atšķirībā no kohēzijas fonda, kas ir 2016. gads. Tātad mēs gribam palīdzēt dalībvalstīm un uh, sniegt informāciju, kāda dati ir nepieciešama, lai viņi labāk attiecīgi varētu ziņot uh, padomēm parlamentam par to, kā ir darbojies fonds dalībvalstīs. Paldies! Paldies, domāju, ka tagad mums ir daudz tie jautājumi skaidri, konkrēti par šo lauksaimniecības sadaļu, kas paliktu, un par budžeta problēmu. Jūs runājāt par korektīvu un papildu budžetu, vai, eh, vai budžeta ģenerāla direkcija izklāstītu savu viedokli? Jā, paldies priekšsēdētāji, atgādinot to, kam ar parlamenta aktīvu darbību pār pie šīm programmām, paredzēt juridisko bāzi, palielināt par vienu miljārdu eiro, kas tiktu papildināti pie sākotnēji paredzētajiem 2,5 miljārdiem, ka šis pieaugums notiktu uz dalību valstu brīvprātīga pamata. Kā jau kolēģe atgādināja dalību valstis prezentē savas programmas līdz septembrim, un mēs ceram, ka paredzētajiem, paredzētajām summām paredzēt atbilstošie izdevumi tiks iekļauti, un tas varētu tikt veids ar veikts ar pārvedumu palīdzību. Un ir paredzēta procedūra, kas nav smaga budžeta procedūra un varētu veikt šo pieslīpēšanu budžeta pareizajā vietā. Paldies, turpina priekšsēdētāji, tik tiešām šāds risinājums ir vēlams no visiem viedokļiem. Vai ir citi jautājumi? Eh, Empul komitejas priekšsēdētāja Heiderai. Nav Rikēkungs. Man ir viens jautājums. Iepriekšējā konfigurācijā, kuru, kur atbildā 3 miljārdiem eiro, vairākas valstis to neizmantoja. Šeit visas to izmantos. Vai ir jāsecina, ka dotācija tā valstīm, kuras patērēja, tiks samazināta, vai arī pretējā gadījumā es neredzu to brīnumaino veidu, kā tas tiks stabilizēts, jo ja ir lielāka summa, summa kas ir jāsadala uz vairāk saņēmējiem, vai E, š, kā šī summa e, varētu pieaugt, tai ir jābūt mazākai. Mate, e, matemātiski turpina priekšsēdētājs viss būtu skaidrs, politiski ne tik ļoti. Pervanš, varbūt jūs varat paskaidrot. Pervanša Bēresa. Pēc debatēm, kas E, notika par to, vai cīņa pret nabadzību ir subsidiārs jautājums, vai mm, e, tur ir jāpiedalās Eiropas Savienībai, e, jo tie, kuri nevēlējās Eiropas fondu, uzskatīja, ka šāda veida darbības efektīvāk notiek nacionālā līmenī nekā Eiropas līmenī. Debates bija ļoti politiskas, strukturētas ar politisko grupu un valstu dalību, bet runājot par lietas būtību, par atbalsts vistrūcīgākajiem, ka tās valstis, kuras ir otrajā pilārā, tātad sociālās integrācijas programmā, ir tās valstis, kuras fondu nevēlējās, kuras paņēma min, pieprasīto minimumu no šī otrajā uh, pilārā un nedarbojas sadaļā pārtiks palīdzība manā rīcībā nav precīzi sadalījumi, bet, manuprāt, komisija to var izstāstīt precīzāk, kur valstis, kas jūs interesē visvairāk, ir saglabājuši tos pašus nosacījumus kā iepriekšējā programmā. Paldies, Pervānišs Salvador! Atvainojos, kā iejaucos debatēs, bet um, man, lai šķiet būtiski, lai fonds darbotos, ka ja ir vienas valstis, kas to izmanto minimāli, jo vēlas subsidiaritāti, un citas, kuras pilnībā grib piemērot atbalsta fondu visrūcīgākajiem, veidojas pretruna Eiropas Savienības iekšienē starp attiecībās fonda piemērošanu tajā un citā valstī, un, manuprāt, tas kaitē pašai fonda Būtībā šeit ir, šī ir svarīga politiska sastāvdaļa un pretrunas starp subsidiarizāciju un programmas komunitarizāciju tiešā veidā ietekmē tās kopīgo efektivitāti. Un, manuprāt, šajā punktā, nākošajā Eh, sasaukumā nākošajam budžeta komisāram, visam parlamentam, vajadzētu ļoti rūpīgi izturēties attiecībā uz pirmajiem izpildīšanas rezultātiem 2014. un 2015. gadā. Pērvānš. Eh, lai atvērtu juridisko bāzi, nezinu, kā es to darīt, bet tā tas tur ir rakstīts, un tā ir uh, politiskā kompromisa cena. Pretējā gadījumā fonda nebūtu. Šādu vienošanās ir panākt padome un parlaments pieņēma to. Mēs visi plenārsēdē apstiprinājām juridisko bāzi jauniem fondam ar šiem te pamatiem. Ja godīgi tā un es pa, uh, pareizi atceros sarunu laikā no parlamenta puses bija tādi, kas fondu atbalstīja, kas to neatbalstīja, un iespējams, ka tie izteiksies pēc brīža, bet šī sarunu grupa kopumā nelabvēlīgi izturējās pret vienošanos eh, padomē, jo Viņu prāt bija runa par divām paralēlām programmām, un tad, kad beidzot tika saprast, ka tā ir cena par vienošanos padomē, tad tas tika pieņemts, pārbaudīts, ka otrais pilārs, ehm, ja es eh, pilnībā izklāstu, kā notika debatas parlamentā, tad mēs bijām nobažījušies par to, ka šī sociālās integrācijas daļa, kura pieprasīja fonda pretinieki, zināmā mērā tiktu eh, dubultā veidā izmantot ar Eiropas sociālā fonda eh, integrācijas mērķiem, jo pirmo reizi sociālā fondā esam norādījuši, ka 20% no, tur, no tā ir jāizmanto sociālās integrācijas darbībām, un tik tiešām šeit pastāvēja risks pārklāties eh, mērķiem un instrumentiem. Šī iemesla dēļ Eiropas parlaments, un te mums vajadzēja pacīnīties, panāca, ka tiek juridiskajā bāzē fond, palīdzības fondam precizēts, ka šīs sociālās integrācijas daļa stingri tiek paredzēta visstrūcīgākajiem un nepārklājas e, ar sociālā fonda darbībām. Tādējādi no budžeta komitejas viedokļa, tad, kad mēs uzrunājam dalību valstis, lai pārbaudītu, kā tās īsteno piemēru, un arī nākošajā komisijā cerams, ka vairāk tik domāts par DFS eh, ieviešana dalībvalstīs vajadzēs šo punktu pārbaudīt, bet ir jānošķir tas, ko šīs valstis dara ar Eiropas sociālo fondu un ar atbalsta fondu vistrūcīgākajiem, bet a, a, starpība paredzēta. Paldies, Kornelīsens kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es nezinu, vai Berēs kundze domāja mani kā to personu, kas iebilda pret šo fondu, bet es varu teikt, ka esmu jau gadiem ilgu šī fonda aizstāvi. 2012. gadā, kad Vācijā bija šī tiesu prāva, kas draudēja apturēt fonda darbību, es darīju visu iespējamo, lai pārliecinātu Nīderlandi iejaukties un nepieļaut fonda darbības apturēšanu, jo galu galā, manuprāt, pats svarīgākais ir šie daži miljoni cilvēku vismaz Eiropas Savienībā, kas ir kļuvuši eh, nokļuvuši situācijā, ka viņi ir atkarīgi no šīs programmas un nepieciešams par viņiem rūpēties. Tā mums vienmēr ir bijusi galvenā ideja, līdz ar to Es tiešām uzskatu, ka šī ir laba ideja, ka tādas valsts kā manējā, Nīderlanda, ņem maz līdzekļu, tāpat Vācija, apvienotā karaliste, jo ir citas valstis, kur ir ļoti liels vistrūcīgāko personu skaits un kas ir atkarīgi no šīs e, programmas. Uh, Un ja visas valstis paņemtu visu, kas tam pieejams, tad cilvēkiem Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Ungārijā, vēl dažās citās valstīs, kas tik tiešām ir smagā situācijā krīzes laikā, eh, kur eh, trūkst pārtika. Ne, tas ir daudz sliktāk nekā valstīs, kas šobrīd ir eh, paņēmuši minimumu. Tad cilvēki tiešām būtu badāti, līdz ar to man ļoti Eh, patīk šis fonds. Es eh, domāju, ka praksē tas vairāk vai mazāk ir brīvprātīgs, jo valstis ir eh, savā starpā sadalījušas šos resursus un paņēmuši to, kas viņām ir nepieciešams vistrūcīgākajām personām viņu valstīs. Es nedomāju, ka tas rada teorētisks vai praktisks problēmas kā tādus, jo fonds, kas bija pirms tam, To arī izmantoja dažas valstis, bet ne visas, saskaņā ar to, kas bija nepieciešams. Līdz ar to esmu pārliecināta, ka naudas līdzekļi nonāks eh, tiem, kam visvairāk nepieciešams šis atbalsts, un ka gala rezultāts būs ļoti apmierinošs. Bet jautājums, ko es vēlos uzdot, ir tāds. Mēs radījām eh, dažas papildu iespējas tā skaitā iespēja organizēt aktivitātes eh, pār, ziedotās pārtiks vākšanai, lai mazinātu izmesto pārtiku, lai lauksaimnieki, mazumtirgotāji un viss, kas iesaistīti pārtiks ķēdē, pārpalikušo pārtiku ziedotu pārtikas bankām. Būtu tāds eh, paplašināšanas efekts. Mēs esam radījuši šādu iespēju Bet man nedaudz bail, ka daudzas dalību valsts, kas jau piedalījās iepriekšējā programmā, vienkārši turpinās savu darbību tāpat kā iepriekš, tērēs līdzekļus tam pašam, ko tērē iepriekš, un neizmantos šīs jaunās iespējas. Tāpēc vēlētos noskaidrot, kāda, kāda atbalstu sniedz šīm dalību valstīm, lai sarakstītu labas darbības programmas, lai tās izmantot visas iespējas. Merci, Goran Ferm. Paldies, Gorans Ferms tālāk. Jā, es vēlējos reaģēt uz to, ko es dzirdēju. Es tiešām nepiekrītu tam. Mums ir jāsaprot, ka sociālas labklājības politika joprojām ir subsidiāts jautājums. Mums ir atšķirīgas eh, labklājības sistēmas, atšķirīgas arī eh, nabadzības struktūras, un nabadzība ir eh, visās valstīs arī visbagātākajās, bet to struktūra ir ļoti atšķirīga eh, un apjoms. Tāpēc ir svarīgi, eh, ka mums ir šī sistēma, kas nepārklājās un nav pretrunā ar labklājības uh, sistēmām dalībvalstīs, tāpēc šāds elastīgums ir ļoti nepieciešams. Es uzskatu, ka tieši elastīgums padara programmu efektīvāk nekā, ja mēs būtu mēģinājuši īstenot vienu pieeju, kas e, būtu jāizmanto visiem. Elastīgums padarīs to efektīvāku un arī uh, e, dalību valsts to labāk pieņems, tīpaši tās, kas līdz šim nav darbojušās programmā. Es nepiekrītu Salvadoram. Uh, Es uzskatu, ka šāds elastīgums ir absolūti nepieciešams, lai šāda programma varētu efektīvi darboties. Merci, Salvador. Salvador, lūdzu. Es tikai paudu savas bāžas. Bet jūtos zināmā mērā nomierināts, taču tā, no manas puses tas nebija apgalvojums, bet tikai bāžas. Tātad tu tagad jūties nomierināts vai citi komentāri jautājumi? Nē, tādā gadījumā paldies, paldies Emplu komitejas priekšsēdētāji. Ah Jā, bet vēl Kornelīsens kundzes jautājums par um, aploksnes sadalījumu. Un Rikē kunga jautājums. Adriāna. Expect... Mēs uh, netaisāmies skatīt, kā darbības programma ietvaros tiek risināts jautājums ar pārtiks atkritumiem, bet uh, varam aicināt dalību valstis uh, ievērot citu dalību valstu labāko praksi izmantojot desmitajā pāntā paredzēto platformu, kur pārvaldīs komisija. Šis jautājums mums ir ļoti svarīgs, un tāpēc mēs ļoti uzstāsim uz šo iespēju, lai dalību valstis saņemtu vairāk zināšanu, vairāk pieredzes par jebkādu atbalsta mehānismu izmantošanu, vistrūcīgāko personu, sociāli atsumto personu atbalstam, bet pašā regulā mēs neparedzam, ka darbības programmas precīzi pateiks, kā viņi tieši to darīs. Kas attiec uz naudas summām, kas mums ir pieejams, reālā izteiksmē ir neliels pieaugums, jau 3,5 miljārdi eiro, tas ir 2011. gada cenās. Eh, Otrakārt ir 15% nacionālās līdzfinansējums eh, piešķirumam no fonda dalību valstīm. Līdz šim agrī programma tikt simtprocentīgi finansēta no Eiropas Savienības budžeta. Tas nozīmē, ka kopējais pieaugums budžetā, kas ir pieejams šīm darbībām, būs lielāks nekā pašreizējā plānošanas periodā. Tas mums būtu jāpaturprātā. Dalība valstis vairāk iesaistās un viņas arī finansiāli līd, iesaistās līdzfinansējušo pasākumu. Très bien. Merci beaucoup. Paldies. Tādā gadījumā gribu pateikties Semplu komitejas priekšsēdētāja referentiem un komisijas pārstāvjiem. Tādējā, dārgie kolēģi, esam pabeiguši skatīt šī rīta sēdes darba kārtību. Zālē paliek koordinatori un lūksim klātnēsošo koordinatoru līdzstrādniekiem atgādināt, ka tikšanās bija paredzēta uz pusvieniem, uz piecām minūtēm mēs pārtraucam, tulki paliek līdz pusvieniem un turpinām sēdi ar koordinatoriem no pusvieniem.